Eh, nosaukumi. Eh, kompetentās komitejas eh, ir izdarījušas sekojošas izmaiņas parlamenta pieņemtajos tekstos atbilstoši pantam 231.4. punktam šīs izmaiņas tiks uzskatīts par apstiprinātām, ja vien 24 stundu laikā eh, kāds eh, noteikts deputāts skaits vai grupu skaits, eh, kas sasniedz noteikto slieksni, neprasīs par to veikt atsevišķu balsošanu. Šie, šīs izmaiņas ir pieejamas plenārsēdes mājaslapā un attiecīgi arī.